Cienījamie kolēģi, es aicinu jūs uh, atkal uh, turpināt darbu. Man ir liels prieks sveikt mūsu uh, sanāksmes otrajā daļā viesi Fabris Ležerī, kurš ir Frontex izpildirektors, un mēs labi jau viņu pazīstam, jo Viņš eh, ļoti bieži viesojas pie mums un ir mūsu rīcībā vienmēr, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem, un es eh, sveicu viņu eh, šeit un novēlu jums tādu veiksmīgu 2018. gadu jūsu darba pienākumu veikšanā Frontex. Jūs jau labi pazīstat. Tā ir mūsu Eiropas āģentūra, kas nodarbojas ar robežu un jūras robežu apsardzi. Uh, Tā veicina un attīsta Eiropas robežu apsargājušu dienas sadarbību, balstoties uz Eiropas Savienības uh, pamatiesību hartu un uh, nodarbojas ar uh, robežu integrēšanu, operatīvie uzdevumi. Šai aģentūrai tieši saistīti ar mūsu komitejas, um, tātad pretterorismu komitejas darbu, jo mm, Jūs esat atbildīgi arī pār šo cīņu pret pārobežu organizēto noziedzību, tāpat arī cīņu pret terorismu, eh, tīpaši saistībā ar ārējām robežām un aiz tām, un eh, tāpat jūs arī sniedzat atbalstu dalību valstīm, mm, izstrādājot un attīstot informācijas sistēmas, kas ļauj ātras, eh, uzticams informācijas apmaiņas par tiem jauniem riskiem, kas rodas attiecībā uz iekšējām ārējām robežām mūsu pret terorismu komiteja. Uh, ir vieta, kur mēs runājam par kopējiem riska faktoriem attiecībā uz robežu aizsardzību, uz jūras robežām, tātad to viss, kas saistās ar cīņu pret terorismu. Tāpat jūs veicat uh, tādu, mēs veicam tādu, jūs veicat tādu sistemātisku Eiropolu un Eirojust, piemēram, sadarbības analīzi un gribu norādīt, ka mūsu komiteja arī ir uh, devusies divās misijās. Uh, februārī mēs uh, dosimies uz Aventem lidostu, lai raudzītos tātad, cik efektīvas tur ir kontrolas sistēmas, ierodoties un kā notiek pasažieru tātad plūsmas un došanās ceļā un aprīlī mums domāju, būs vēl iespēja sagatavoties šai misijai kopīgi. Mēs dosimies braucienā uz Sicīliju, uz Katāniju. Un mēs noteikti arī ceram uz jūsu palīdzību un sadarbību šajā jomā, lai mēs pēc iespējas labāk sagatavotos uh, šim braucienam uz Sicīliju. Tātad um, šīs dienas diskusijas būs uh, šīs uh, īpašās komitejas um, darba specifika ņemot vērā, lai mēs arī varētu labāk sadarboties, um, sagatavoties šiem dažādiem braucieniem, šīm misijām. Um, priekš tam mums ir nepieciešams uh, padziļinātāk uh, izstrādāt uh, ziņojumu par sadarbību uz iekšējām un ārējām robežām. Es bez kavēšanās došu jums tagad vārdu izpildu direktoru kungs, un mēs dodam jums laiku, kāds 15 minūtes, un pēc tam, ja jūs pēc principa piekrītat, tad varbūt uh, jūs varētu, nu, um, respektēt šo pingpongu mm, praksi, tā ir tāda kā metode, ko mēs piekopam šai komitejā, ja jūs piekrītat tā, tad nu vienkārši atbildēt uzreiz spontāni pēc katra jautājuma, ko mēs kolēģi uzdod. Tā tad uh, dod jums vārdu un vēlreiz liels paldies, kā esat pie mums ieradies. Merci beaucoup, madame la présidente. Uh, paldies uh, priekšsēdētāji, paldies uh, dāmas un kungi, uh, cienījamie deputāti par to, ka esat veltījuši laiku, lai uzklausītu mani kā Frontex um, izpildirektoru. Tā ir Eiropas aģentūra, kas nodarbojas ar robežu un krasta apsardz. Kā jau priekšsādātājs kundze norādīja, aģentūras, aģentūras mandāts, nu vismaz tāds, kā tas tika paredzēts 6. oktobrī 2016. gadā, tad pirmo reizi tur Mm, parādījās um, tāda skaidra norādīta kompetence tieši preventīvajā darbā, novēršot terorisma aktus, um, uh, konkrēt runāt par ārējām robežām, un arī skaidri tika norādīts šis uzdevums cīnīties pret uh, noziedzību uz ārējām robežām. Uh, šodien es savu uzstāšanos gribētu strukturēt sekojos, gribētu mm, runāt par to, kādā veidā aģentūra uh, reaģē, darbojas uz ārējām robežām ar um, dažādiem mūsu partneriem. Pēc tam pastāstīšu, sniegšu dažus elementus par to, kā notiek personas datu apstrāde Ir arī vēl dažas citas tēmas, par kurām es gribētu runāt um, ar jums, um, parlamentu deputātiem, par piekļuvu Eiropas Savienības datubāzēm un īpaši par šo starpsavietojamības aspektu starp datubāzēm, kuras tiek izmantotas drošības nolūkos. Dažus vārdus teikšu arī par uh, personu identitātes noteikšanu. Un iespējams, ja laiks atļaus, varbūt varēšu arī uh, Uh, sniegt kādu informāciju par uh, šo integrēto iekšējo ārēju robežu pārvaldību un tāpat arī par uh, turpmākajām, teiksim, attīstības tendencēm Eiropas regulējumā. Pirmām kārtām par aģentūras darbu saistībā ar ārējām robežām. Jūs jau noteikti zinat, ka 15. gadā pēc Parīzes atentātiem novembrī padome eh, savos secinājumos uzdeva Frontex aģentūrai un tāpat arī Eiropolam sniegt uh, atbalstu šajos hotspotos Grieķijā un Itālijā, lai varētu veikt uh, drošības un identitātes uh, kontroli šajos hotspotos. Tas bija nu, tāds kā sākuma punkts šajā praktiskajā darbā, jaunajā darbības laukā, kas uh, tika uzdots mūsu dienestiem, kas jau darbojās šajos hotspotos Grieķijā, Itālijā. Tātad um, tur tika ņemta pirkstu nospiedumu tām personām, kas ierodas. Tāpat arī um, tika paredzēts uh, stiprināt, palielināt tos līdzekļus, kas ir paredzēti, lai varētu kontrolēt arī viltotus uh, dokumentus un identificēt tos aģentūrai tika uzdots arī tāpat laikā kontrolēt, pārbaudīt šos kopīgos riska elementus. Tātad, kas ir kopīgs darbs arī ar jūsu šo parlamentāro komiteju, un mums ir bijusi iespēja sadarboties ar Eiropolu un komisiju un arī dalību valstīm. Tātad šobrīd mūsu darbs uz ārējām robežām ir tāds. Mēs uh, izplatām informāciju, nodrošinām apmācību robežu apsargiem, lai viņi pēc iespējas izmantot labāk šos kopīgos riska indikātors. Tāpat esam devuši savu devumu, uh, lai to visu pielāgot konkrētiem apstākļiem. Tāpat uh, esam darbojušies arī šajos regulārajos eh, pārejas un iebraukšanas punktos. Jāsaka, ka ārējās robežas, nu, tas ir tāds unikāls ģerogrāfisks punkts, kurā var kontrolēt eh, personas identitāti, tātad eh, vislabākajā veidā. Uh, bet uh, ir uh, miljoniem regulāru pasažieru cilvēku, uh, kas lielā mērā ir uh, Eiropas Savienības pilsoņi, kuri tiek pakļaut šīm normālajām kontrolēm atbilstoši Schengens uh, uh, nolīgumam, gan iebraucot, gan izbraucot no Eiropas Savienības. Tātad šis jaunais aģentūras mandāts mm, bija stiprināt mūsu lomu saistībā ar robežu apsardzes dienestiem un dalību valstu nacionālajiem dienestiem, protams, kas saistībā un sadarbībā arī ar Eiropolu. Hotspotos, kā mēs tos saucam, tad šos karstajos punktos aģentūra veic ļoti tādu plašu darbu, piemēram, operācija Tritons, kas notika pavasarī Katānijā, Itālijā, un aģentūra Ehm, noteikti palīdzēs organizēt jums, jūsu vizīti. Tātad jūs teicāt, ka parlamenta deputāti taisās eh, pušas braukt Sicīliju eh, tādās operācijās kā Poseidons Grieķijā, piemēram, un Tritons Itālijā. Arī tur mēs eh, tāpat stiprinājām arī saudarbību Spānijā, piemēram, operāciju Mineru. Uh, Mm, un tātad šajos pasākumos mēs esam tiešām koncentrējušies uz uh, tādu lielu migrantu pie, pieplūšanu uz dienvedu valstu robežām. Tāpat arī sniedzām informāciju atbalstu robežu sargiem, lai viņi varētu labāk identificēt, uh, kuras uh, un kādas personas, teiksim, vajadzētu tā pamatīgāk kontrolēt un varbūt veikt arī tādu sekundāru kontroli. Un to attiecīgi veic mūsu klātesošie Eiropola kolēģi vai arī, teiksim, kolēģi no nacionālajām iestādēm, teiksim, policijas iestāžu darbinieki. Nu, tā tad tas ir tas, ko mēs esam darījuši attiecībā uz ārējām robežām. Vēl viens jautājums par eh, personas datiem un to apstrādi, kā jūs zinat, šajā parlamentārajā komitejā. Nevar terorismu eh, aplūkot tādā vispārējā veidā. Un tikai veicot tādu vispārīgu analīzi, ir jābūt spējīgam arī identificēt konkrētas personas. Eh, aģentūras eh, stiprinātais mandāts, tātad tas mandāts tika pastiprināts 2016. gada 6. oktobrī, tas eh, paredz, ka mm, šīs darbības ietvaros Frontex aģentūra drīkst vākt personas datus, tos apstrādāt un tos kopīgi izmantot. Tātad ar Eiropolu un dalību valstu dienestiem un nacionālajām varas iestādēm, lai veiktu, teiksim, izmeklēšanu kriminālu lietās, palīdzētu arī policijai nacionālajās valstīs, un jaunais mandāts arī nosaka, ka aģentūra drīkst vākt eh, personas datus, tos apstrādāt un kopīgi izmantot ar citām aģentūrām un varas iestādēm, lai eh, nodrošinātu eh, neregulāro un citu migrantu plūsmas un īstenojot arī atpakaļ nosūtīšanas politiku. Runāšu tagad par konkrētāk par datu vākšanu un datu apstrādi kriminālu tiesību jomā. Mēs uh, esam veikuši 1300 uh, eh, izmeklēšanas attiecībā uz uh, personas datiem. Tātad tie ir dati, kas varētu būt svarīgi attiecībā uz kriminālām darbībām un tur tātad izmeklējot eh, šos datus eh, konkrētāk, tur varētu būt šie hiti, tie šie pozitīvie eh, meklēšanas un atrašanas gadījumi mūsu datu bāzēs. Es gribētu izmantot šodien šo iespēju parunāt vēl par personas datiem un par to, ka aģentūras ne, nevienmēr ir atbilstoši juridiskā ziņā saņēmušas garantijas šim darbam. Neskatoties uz to, ka mūsu mandāts noliek mūs vienā līmenī ar citiem, citām, teiksim, tiesību sargājušām iestādēm un to darbiniekiem. Tāpat laikā joprojām nav tāds režīms datu aizsardzības jomā, kas būtu pilnībā atbilstoši mums piešķirtajam mandātam. Tātad. Uh, Es zinu, ka šobrīd notiek uh, trialogs uh, šajā konkrētajā jautājumā. Es gribētu tikai norādīt, ka no aģentūras, no Frontex viedokļa ir ārkārtīgi būtiski, lai uh, drošības un datu un kriminālu izmeklēšanas jomā, tātad uh, tajās lietās, kas varētu būt svarīgas no terorismu viedokļa, lai būtu tāds skaidrs, uh, piemērots datu aizsardzības um, režīms lai aizsargātu datus, cik tas ir nepieciešams, bet arī lai nodrošinātu arī nu, šo demokrātisko kontroli, kas tomēr ir nepieciešama, jo eh, sistemātiskā veidā piemērot eh, izņēmumu likumus un nosacījumus, nu, tas nedara, jo tad pārāk bieži mums eh, te rodas dažādi izņēmumi. Ja izņēmumi ir katru dienu, nu, tad tas nozīmē, ka vispārējais juridiskais ietvars nav īsti pareizs. Nu, tā tad tas ir no vienas puses tāds aicinājums aģentūrai, vismaz attiecībā uz pārstrādājumu datu mm, apjomu, veidiem, tā tad adaptēt attiecīgi šo juridisko ietvaru. Tāpat es gribētu runāt par citu jautājumu, kas ir piekļuve drošības datu bāzēm. Jūs jau esat dzirdējuši par tā saukto starp savietojumību, par uh, tātad, ko uzsāka komisija šo iniciatīvu bija augsts līmeņa darba grupa, kur parlaments arī tika iesaistīts. Un uh, arī dalība valsts tur iesaistījās, un mums ir daudzas Eiropas Savienības aģentūras, kas uh, darbojas šajā iekšlietu uh, Eh, jomā. Jūs droši vien atceraties, ka krīzes apstākļos 2015. gadā saistībā ar mūsu ārējām robežām es eh, sūdzējos, ka tie darbinieki, kas tiek izvietot uz vietas, ka viņiem nebija juridiskais pamats piekļūt Schengens informācijas sistēmai, tāpat arī vīza informācijas sistēmai un arī dažām citām datubāzēm, kā piemēram Eirodak datubāzē, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu kārtīgi veikt robežu pārvaldību un lai nodrošinātu arī drošību šīm ārējām robežām. Jāsaka, ka pateicoties jaunajam mandātam, Daži šīs problemātikas aspekti ir tikuši atrisināti, daži citi paredzam, kā tie tiks risināti, balstoties uz priekšlikumu, ko mm, iesniedza Eiropas komisija. Bet um, es šo lietu tik tiešām uzsveru, jo ir skaidri jāsaprot, ka robežu šķērsošanas punktos, ja robežsargi, un es te nerunāju tikai un vienīgi par uh, aģentūras nozīmētajiem robežsargiem, bet par tiem robežsargiem, kas veic savu ikdienas darbu dalībvalstu dienestos. Ja viņiem ir jāpārbauda katrs cilvēks, un tas ir šis nosacījums Šengans uh, kodeks ietvaros, ja viņiem ir jāpārbauda uh, visas datu bāzes, tātad attiecībos katru personu, jo katram Eiropas Savienības pilsonim arī tagad ir jāaiziet uh, iebraukšanas, izbraukšanas datu pārbaudas, tātad atbilstoši Schengens datu bāzai, Schengens nolīgumam. Nu, tad uh, ir jāspēj organizēt šo pārbaudīšanu. Pirmkārt, tās ir automātiskas uh, robežu pārbaudas, dalībvalsts, nacionālās uh, iestādes kopā ar Frontexu, strādā pie sadarīgiem standartiem vai, teiksim, pat kopīgiem standartiem šajā jomā, lai tātad pastāv tehnisks raksturu jautājums šeit, bet ir arī tāda lieta, ko sauc par eh, European Search Portal, portāls, ko ierosināja komisija, un tas ir viens no mm, tā sauktās augstā līmeņa ekspertu grupas darba rezultātiem. Tas ir kaut kas, Eh, ko, manuprāt, mums ir jāsasniedz, jānodrošina pavisam drīz, tā lai katrs robežas sargs eh, vienā piegājienā varētu pārbaudīt, teiksim, pasi, identitātes kārtu vai citu dokumentu mm, visās attiecīgajās datu bāzēs, nekavējot legāli pamatotu robežu šķērsošanu, jo mums ir jāpadomā arī par to, ka robežu pārvaldība ir jāveido, jānodrošina tādā veidā, lai tā būtu ceļotājiem draudzīga tā ka varētu būt efektīvāk identificēt, teiksim, potenciāli ieinteresējošās personas, tie varētu būt gan Eiropas Savienības pilsoņi, gan arī ārzemnieki. Un tāpēc es uzskatu, ka šim vienotajam uh, meklēšanas portālam Eiropas Savienības līmenī tik tiešām būtu ļoti svarīga pievienotā vērtība. Un te gribētu pastāstīt, kā aģentūra to izmantot. Mēs to izmantot, lai mm, to varētu izmantot visas mūsu kopīgās operācijas, mm, visos punktos izvietotie darbinieki, jo to mēs mm, iemācījāmies no 15. gada notikumiem. Robežsargi, kas ir izvietot vienā dalība valstī, lai darbotos uz ārējās robežas, piemēram, Poseidona vai Tritona operācijas ietvaros, ja viņi uh, atbrauc ar eh, savām iekārtām no savas valsts, teiksim, eh, eh, pirkstnospiedu ņemšanai vai lai pārbaudītu mm, Schengenas datu atbilstību, tad šī iespēja, teiksim, uzglabāt pirkstu nospiedumus un lai tos varētu iegūt citās dalība valstīs, nu, tas jāsaka īpaši labi nedarbojās, teiksim tā, atzīsim. Uh, Eh, tas tika konstatēts un eh, eh, pirmā reakcija bija tāda, ka nu, kopā ar citām aģentūrām, EASO, Eiropolu un EULISA, mēs nolēmām strādāt kopīgi, lai censtos rast risinājumu. Un tad komisija izveidoja šo augstu līmeņa grupu un, mm, un tieši lai uzlabotu efektivitāti un ārējo robežu pārvaldību. Tālāk identifikācija. Ir problēma ar eh, pasēm vai identitātes dokumentiem. Ir nepieciešams uzlabot apmācību. To aģentūra arī dara. Mēs piedāvājam apmācību un mēs aģentūrā izveidosim tādu zināšanu iemaņu centru, kas strādās tieši pie viltotudiem dokumentiem. Tātad to mēs darīsim sadarbojoties ar Eiropolu, jo, protams, mums dažkārt reālā laikā ir jādod atbildi robežsargiem, kuri nu, nevar zināt un nezina, vai dokuments ir uh, viltots vai dokuments ir um, īsts. Protams, viņi ir apmācīti Un, protams, arī mums ir labi eksperti. Arī dalību valstīm ir ļoti labi eksperti, kas eh, strādā uz ārējām robežām, bet neskatoties uz to, dažkārt ir eh, problēma situācijas paradoks. Gribētu atgriezties pie dažiem jautājumiem, kas tika uzdoti mm, migrantu krīzes eh, ietvaros 15. gada septembrī, oktobrī. Jautājums bija par Sīrijas pasēm, piemēram. Un tolaik cilvēki, kuriem reāli pa īstam bija nepieciešama aizsardzība, viņiem parasti bija viltoti dokumenti, jo, ja mm, tu esi patiešām patvērumu meklētājs, kuram nepieciešama aizsardzība, tad mm, šis cilvēks nedodas uz valsts dienestu, lai saņemtu pasi. Ja teiksim, tiek izmantota īsta pase, nu tad uz robežas eh, pārbaudot īstu pase varētu rasties daudz dažādi jautājumi. Tāpēc pilnīgi noteikti ir nepieciešams stiprināt šīs zināšanas eh, attiecībā uz dokumentiem. Tāpat gribētu runāt par eh, biometrisko datu izmantošanu un cik tas ir eh, noderīgi. Jā, es zinu, ka dažkārt tas ir delikāts jautājums, ņemot vērā brīvības un eh, nepieciešam nodrošināt līdzsvarotu pieeju, bet tad, kad mums ir jāsaskarās ar identitātēm, kuras dokumenti tādā stabilā veidā neapstiprina, vai ir identitātes, kuras ir jāpārbauda, tāpēc, ka pastāv šaubas, teiksim, par uh, vārdu, par dzimšanas datumu, dažkārt arī par to, vai vārds pareizi ir uzrakstīts, nu, tad biometriskie dati, uh, nu, tās ir tehnoloģijas, kas šādos gadījumos var palīdzēt. Un mm, tas, nu, ir politisko lēmumu pieņēmēju ziņā izvērtēt eh, tātad plusus un mīnusus un kā mazināt risku tālāk attīstot biometrisko datu sistēmas, bet eh, tas pilnīgi noteikti palīdz eh, robežsargiem veikt viņiem uzdotos pienākumus. Noslēgumā gribētu teikt, ka vēl viena jauna aģentūras mandāta daļa ir izstrādāt operatīvo stratēģiju integrētai robežu pārvaldībai. Parlaments ir iesaistījies uh, šīs politiskās daļas definēšanā. Komisija, uh, protams, uh, darbojas kopā ar padomi un parlamentu. Aģentūra arī ir iesaistīta šajā darbā, un tad mēs tālāk izstrādāsim operatīvo daļu šajā stratēģijā. Te man jāsaka mm, ļoti skaidri ka robežu pārvaldība tā nav tikai migrācijas eh, pārvaldīšana. Mums vairs nav pīlāra Eiropas Savienībā. Nav šī pieeja vairāk un robežu pārvaldība nav tikai eh, legālās vai nelegālās eh, migrācijas kontrolas veids. Mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja, tur iekšā ir daudz kas vairāk, un, manuprāt, ir nepieciešama integrēta robežu pārvaldība, jo tas mums dod tik tiešām liels iespējas uzlabot sadarbību arī nacionālā līmenī. Var gadīties, mm, ka dažkārt eh, nacionālās iestādes varētu uzlabot eh, sadarbību nacionālā kontekstā. Nu, tā tad varbūt šī pievienotā vērtība Eiropas Savienības integrētā robežu pārvaldībā varētu būt palīdzību dalību valstīm reformēt uh, to, ko tām nepieciešams reformēt, un lai tās arī varētu veikt, tā teikt, savu mājas darbu. Uh, tālāk uh, par Eurosoru regulu. Tur ir ziņojums, kas tiek gatavots, ikgadējais ziņojums. Bet es zinu, ka Jorusor regulas izvērtējums ir sācies, komisija ir uzsākusi šo darbu. Un jāsaka, ka tas iespējams bruģēs ceļu tādai visā, visaptverošākai pieejai un palīdzēs arī valstu iestādēm saprast, ka tās tik tiešām ir kopīgajās, kopīgās interesēs dalīties informācijā par um, dažādiem notikumiem un ne tikai tādiem nebūtiskiem notikumiem. Mēs, aģentūra no savas puses, mēs mm, stiprinam šo drošības eh, līmeni arī runājot par tehnisko aspektu. Es pilnībā saprotu, ka dalību valstu iestādes vēlas būt drošas ka Eiropas Savienības struktūras var atbilstoši rīkoties um, ar um, sensitīvu informāciju. Tātad pirms um, arī šādu sensitīvu ziņojumu teika ielādēti. Tātad, nu, tas ir jaunākais par mūsu aģentūras darbu, jaunā mandāta ietvaros. Gribētu vēlreiz atgādināt, ka manā skatījumā, Frontex skatījumā, sadarbība ar Eiropolu ir izšķiroši svarīga Eiropols ir mūsu galvenais partners, un mēs uzskatām, ka uh, Eiropas Savienības aģentūra ietvaros mums ir jādod Eiropolam savus konstatējumus, savus datus. Mēs neesam tie, kas uh, darbojas izlūka dienas, izlūka datu jomā. Mēs neesam tie, kuriem jāsaprot un jāzina viss par terorismu, jo ārējo robežu var izmantot kā filtru. Un tāpēc mums ir nepieciešams zināt, ko eksperti pretterorismu jomā grib zināt, kas viņiem nepieciešams, eh, ko viņiem nepieciešams zināt par ārējām robežām, un tāpēc mums ir nepieciešams identificēt, atrast, konstatēt vajadzīgās lietas, aspektus uz ārējām robežām, tā, lai mēs varētu nonākt pie šīm kopīgiem riska indikatoriem, izmantojot tos rezultātus, ko mēs saņemam no ārējām robežām. Paldies! Merci beaucoup, euh, monsieur le directeur. Paldies Frontex direktoram par šo ļoti struktūrēto prezentāciju, e, pēc kuras, es domāju, kolēģiem būs visdrīzāk jautājumi attiecībā uz tēra komisijas mērķi un gatavojamo ziņojumu. Šajā sakarā es dodu vārdu bez kavēšanās un pirmkārt Helgai Stevensai, kurā jums uzdos jautājumu jūsu prezentācijas sakarā. Varbūt viņiem būs arī citi jautājumi. Thank you, Chairwoman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par visai interesanto un visaptverošo diskusiju. Mēģināšu uzdot savus jautājumus īsi. džihādisti un citi teroristi ir zināmi ārpus eh, Eiropas robežām, ir izmantojuši falšas identitātes, slēpušies migrantu plūsmās, citiem ir um, vairākas identitātes, kuriem daudziem ir izdevies tās slēpt. Mēs gribētu zināt, At, eh, kādi pasākumi ir spērt no Frontex puses, lai mazinātu šos trūkumus? Cik liela piekļuva robežsardzgiem ir šīm datubāzēm un kāda ir komisijas priekšlikuma šajā sakarā, kas būtu paredzēti šim mērķim? Kā notiek patvērumu meklētāju um, informācijas uh, pārbaudas un kā dalība valstis rieģē uz šiem pasākumiem? Ko jūs varat teikt par trūkumiem robežu? Uh, E, kontrolas pārvaldībā, kādi pastāv, e, kas attiecas, piemēram, uz braucieniem uz Sīriju un nepatiesas identitātes e, turētājiem. Tie šobrīd ir visi mani jautājumi. But thank you very much for this question. Paldies par uzdotiem jautājumiem. In the aftermath of the In, in Pēc Francijas terorismu uzbrukumiem 15. gadā un, un 2015. gada otrās puses, 16. gada pirmās puses migrantu krīzes um, sāsinājumā. Frontex un Eiropas uh, robežu un krasta apsardz aģentūra izveidoja apmācības kursu robežsargiem, kā arī strādāja pie tā, lai labāk varētu apzināties drošības apdraudējumus. Runājot par piekļuvu datu bāzēm. Šobrīd likumdošanas priekšlikumi no komisijas puses var pienācīgi ņemt vērā vajadzību pēc būtiskās informācijas uz ārējām robežām. E, datu bāze robežsargiem ir Schengen sistēma, vīza informācijas sistēma, Eirodak, ir iebraukšanas, izbraukšanas sistēma, tāpat notiek diskusijas par uh, sagaidāmo etijas. Domāju, ka mums ir jāpanāk tas, lai datu bāzēs uzglabātā informācija būtu atbilstoša identitātēm, kuras var apstiprināt. Tas ir varbūt biometrijas jautājums un eh, tāpat arī paskaidro tehnisko vajadzību pēc pirkstu nospiedumiem, lai uzglabātu pirkstu nospiedumus biometrijā gadījumos, kad ir šaubas par vārdiem. Neko nevarēšu pateikt par patvērumu meklētāju uh, eh, fona informācijas pārbaudu, tā no Frontex atbildība. Eh, uh, Tad, kad mēs runājam par uh, Eh, trūkumu izvērtēšanu. Uh, un eh, aģentūra ir labāka aprīkota nekā iepriekš, lai eh, palīdzētu dalībvalstīm uzlabot darbu un piešķirtu resursus gadījumos, kad budžets vai personāls ir jāpiešķir. Runājot par ceļošanas paraugiem, modeļiem. Ir priekšlikumi no komisijas puses, ir e, plāni, tāpat ir PNR, IBN un citi temati var e, palīdzēt veidot stabilāku izpratni par šādiem ceļošanas e, tipiem. Merci. Paldies. Nākošais runātājs Anna Gomeša. Paldies. Leģerī kungs. Iepriekšējā mm, reizē mēs dzirdējām atsauci par dokumentētiem gadījumiem par migrantiem vai patvēru meklētājiem, kuri tiek turēt aizdomās par terorismu. Vai jūs, ņemot vērā savas zināšanas un Frontex darbu 15., 16., 17. gadā, varat mums pateikt, cik daudz gadījumu e, e, tādi ir, un varat mums, e, ne šobrīd, bet vēlāk, mums pārsūtīt šos dokumentētos gadījumus, jo Man šķiet, ka šeit ir ideoloģiska nobīde, kas mēģina stigmatizēt eh, patvēru meklētājus, un statistika neapstrīd to, ka vairākums no teroristiem, kas veikuši atentāts Eiropas Savienībā, ir mūsu pašu pilsoņi. Mēs varam nosaukt viņus par ārvalstu kaujiniekiem, viņi var e, cīnīties ārvalstīs vai uzbrukt mums, bet tie ir mūsu pilsoņi. Kas notiek ar tiem mūsu pilsoņiem, kuri atgriežas e, Eiropas Savienībā? Jo viņi nedodas uz hotspotiem, jūs tur nepārbaudiet, viņus ir smieklīgi domāt, ka jūs viņus eh, detektējat starp migrantiem vai bēgļiem. Viņi neierodas kopā ar migrantiem un bēgļiem, tie ir mūsu pilsoņi. Kurš viņus kontrolē? Tas ir eh, mans nākošais jautājums. Manuprāt, jūs izvairījāties no tā runājot par integrētu robežu pārvaldību. Man patīk jūsu viedokļi pār eh, atsevišķiem jautājumiem. Kas notiek? Eh, lidlaukiem Eiropas Savienībā, kur privātie eh, slidmašīnas, kas ir eh, atbrīvotas no PNR kontrolas, var nolaisties, kas notiek ostās, kur cilvēki var ieceļot ar jahtu, kas notiek uz mūsu sauszemes robežām. Uh, ar mūsu pilsoņu, kur iespējams ir bijuši ārvalstu kaujinieki, bet kur atgriežas eh, šeit nav reāls kontrolas. Tad, kad jūs runājāt par vajadzību pēc, pēc integrētas robeža eh, pārvaldības, jūs runājāt par dalību valstīm, kuras izmanto eh, dažādu karodziņu atzīmēšanas un citas sistēmas, bet zinot, ka tās ir neefektīvas eh, attiecībā uz pašu pilsoņu kontrolēšanu, kuri varētu eh, būt iesaistījušies terorisma atentātos. Jūs uzsvērāt to, cik svarīgi ir biometrija, lai noteiktu E, neīstas pases, vai e, tā ir problēma šīs neīstās pases vai reālas pases, kas ir nozaktas no mūsu vēstniecībām, un kur šeit ir mūsu dalībvalstu atbildība, lai panāktu to, ka pases tiek pienācīgi aizsargātas. Lūk, veselā jautājuma zalvē. Dodu vārdu jums atbildēt. Uh, this, uh... Paldies! <clears throat> Paldies par šiem plašajiem jautājumiem. Statistika attiecībā uz neregulāriem migrantiem, kas varētu būt iesaistīti teroristiskās aktivitātēs. šis skaits eh, ir ļoti neliels. What, what is important uh, to understand is that uh, the... Bet svarīgi ir saprast, ka uzticamība pašai sistēmai var tikt apdraudēta, un mēs to varam arī redzēt sabiedrības viedoklī. Ja tiek pierādīts, ka pat pieci, piemēram, no nezinu cik simt tūkstošiem būs šādi gadījumi, Mums ir jābūt profesionāliem un jāsaka, ka neatkarīgi no tā, kā persona šķērso ārējo robežu, vai nu parastā legālā robežu šķērsošanas punktā, vai arī nelegāli šķērsojot robežu ārpus robežu šķērsošanas punktiem Tātad neatkarīgi no šī izvēlētā veida pārbaudēm vajadzētu būt vairāk vai mazāk tādām pašām. Ja cilvēks izmanto regulāros, legālos robežu ķērsošanas punktus, tas saskaņā ar Schengens kodeksu viņu identitāte un ceļošanas dokumenti ir jāpārbauda. Pat ja viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi, viņi ir jāpārbauda salīdzinot ar informāciju Schengens informācijas sistēmā. Protams, ka tiek uzdot atšķirīgi jautājumi ne Eiropas Savienības pilsoņiem saistībā ar migrāciju, lai noskaidrotu, vai viņi atbilst noteikumiem, kas tiek piemēroti īslaicīgajām uzturēšanās, bet attiecībā uz drošību kontroles līmenim vajadzētu būt salīdzinoši līdzīgam. Vienalga, vai jūs ierodaties oficiāli lidostā, vai ar prāmi, vai uz šosejas šķērsojat robežu kontrols punktu, vai hotspot centros. Jo paradoks būtu, būtu tad, ja legāli šķērsojot robežu, cilvēki tiek, tiktu vairāk pārbaudīti nekā nelegāli šķērsojušie robežu. Bet paradoks būtu arī tad, ja mēs nebūtu spējīgi atklāt nelegālu un neregulāru robežu šķērsošanu. Jā, mums ir jāstrādā pie neregulāru robežu šķērsošanas atklāšanas jo paaugstinot standartus gan attiecībā uz robežu ķērsošanas punktiem, gan uz hotspot centriem, tad visdrīzāk neatklāto robežu ķērsošanas eh, gadījumu skaits pieaugs. Tāpēc mums ir nepieciešams izstrādāt tehniskus rīkus. Tāpēc es arī atsaucos uz Eirosūru. Dalību valstis var kopā ar aģentūru izstrādāt uzraudzības rīkus, kas var tikt izmantot dažādos veidos. Piemēram, ja mēs uzraugam satiksmi, pieņemsim vidusjūrā, nu, tā kā piemērs, tas ir noderīgi, lai varētu atklāt arī noziedzīgas aktivitātes, piemēram, narkotiku kontrabandu dažkārt ieroču kontrabanda. Arī tas ir noticis. Protams, neregulāra šķērsošana saistībā ar migrāciju vai aizdomīgi kuģu manevri kādu iemeslu dēļ, kas nav uzreiz saprotami. Kas attiecas uz dokumentiem? Tad pastāv nepieciešamība pā, eh, uzlabot dokumentu uzticamību. Nozakta pase, viltota pase, pase, kas nepiedar personai, kas ieradusies robežu šķērsošanas punktā. Merci bien. Euh, la question de... Paldies, Anas Gomešas jautājums eh, ļoti svarīgs, jo šeit ir runa pār mūsu visu atbildību un jautājums pār to, kā pārklājas migrācijas problēmas un terorisma riski un nemiernieki. Jūs sacījāt kopā, ka ir aptuveni 1300 izziņu Eh, kas tiek nosūtīts uz Eiropolu gadu laikā un šajā paketā, eh, un pirms es dodu vārdu Anai Marijai Koracē bildai. Kāda proporcija attiec uz terorismu? Mēs eh, strādājam mūsu īpašajā uh, terorismu apkarošanas eh, komisijā, vai jums ir kāda uzraudzība šiem datiem, tie tiek nodot, nodot Eiropolam, kas ar tiem notiek tālāk, kā tie tiek izsūtīti, kas notiek vidējā un ilgā termiņā, vai šeit ir elementi, kuri dod iespēju novērst uzbrukumus, un mēs redzam arī, ko tas, kā tas ietekmē Eiropas sabiedrisko domu. Uh, cik būtiski ir pareizi norādīt uz realitāti. Cik liela ir teroristu daļa šajā informācijas plūsmā. Vai jūs varat mūs par to informēt, un pēc tam dosim vārdu Anai Marijai Koracai bildai. Precizēšu, ka Frontex neiztaujā visas personas, kuras ierodas e, hotspotos Grieķijā vai Itālijā 1300 e, informācijas e, vienību. To būtu vairāk, ja mēs kā aģentūra būtu regulāri iztaujājuši visus, kur ierodas, bet ar to nodarbojas Grieķijas vai Itālijas vai citas valsts eh, pārstāvi šajos hotspotos. Mēs eh, veicam tikai ierobežotu šo, šīs izziņas paketes darbu. Eh, lai mēs varētu gūt kādu sistemātisku skatījumu tie elementi, kuri attiec uz terorismu, to ir eh, absolūtais mazākums. Bet tīri kvalitatīvi runājot, šie gadījumi tiek uztverti, un arī tādi viņi ir eh, E, kā daudz e, jūtīgāk nekā, ja es tā drīkstu izteikties, ierindas noziedzības e, pārkāpumi. Tāpat arī ir jāredz divu, trīs gadu gaitā noietais ceļš, jo kurš vēl pirms trim gadiem būtu varējis iedomāties, kā aģentūra Frontex uzkrāja personas datus, nodot tos Eiropolam un valstu policijai, lai veiktu izmeklēšanas un lai tās veiktu savu preventīvo darbu uzbrukumu novēršanai. Būtu varēts iet vēl tālāk, un es ceru, ka interoperabilitāte un jaunā integrētās robežu pārvaldības stratēģija dos iespēju vēl labāk apzināties to, ka pie ārējām robežām dalībvalstis un aģentūra kopīgi nodarbojas ar Eiropas robežu un krasta apsardzi. Neviens nav vienīgais īpašnieks, un nevajadzētu to skatīt tā, ka viena dienas iegūs vairāk pilnvaru un citi mazāk, vai tās zaudēs, vai tāpēc, ka Eiropas eh, struktūras būs ar lielākām pilnvarām, tad eh, tās tiks atņemtas eh, nacionālajām struktūrām. Jo šī situācija ir tāda, ka mums visiem ir jāsadarbojas kopīgi, un es domāju, ka šādā veidā mēs pakāpeniski varēsim uh, uzlabots arī nākošo daudzgadu finanšu schēmu, kas ir eh, domāts no 20. domāt no periodam no 20. līdz 27. gadam runājot par investīcijām, par personāla sagatavošanu kas Eiropas Savienībai un dalībvalstīm būs vajadzīgi. Paldies, un tagad Anna Marija Koracā bilde. Paldies, Natālija! Es arī vēlos pateikties jums un apsveikt jūs, jo biju hotspot centros Sicīlijā, Pocelā, Augusta, Lesbos salā, Grieķijā. Un uz vietas pieredzēju milzīgo darbu, ko jūs darat, un lielisko sadarbību, kas jums ir ar Itālijas un Grieķijas varas iestādēm un Eiropolu. Par Natālijas minēto. Arī es vēlējos par to runāt un prasīt, eh, paskaidrot. Tie ir būtiskākie jautājumi, par ko mūsu iedzīvotāji tiešām ir nobežījušies, ir tīpaši Zviedrijā. Mēs, kā EPP grupa, darījām visu, ko iespējams, lai jūs saņemtu mandātu arī par drošību, lai jums būtu resursi vēsturiski īsā laikā. Vēlos eh, noskaidrot, ko jūs jau darat un vai jūs varat eh, arī vairāk komunicēt eh, ar iedzīvotājiem, skaidrot sabiedrībai, ko jūs tieši darat, jo ir milzīgs solis uz priekšu, uz priekšu veikts apkarojot terorismu, aizsargājot iedzīvotājus, un viņiem ir svarīgi zināt, ka tagad ir uh, nopietna robežu kontrole uz ārējām robežām. Var, tā varbūt nav ideāla, bet ir milzīga atšķirība ar to, kas bija pirms dažiem gadiem. Bet cilvēkiem joprojām ir uh, sajūta, ka nu, visi var tikt iekšā, nemaz nereģistrējoties. Un tāpēc mums ir jāaptur Schengena, jāaptur migrācija. Tāds ir viedoklis. Tāpēc ir svarīgi sadzirdēt jūsu sacīto. Paldies, ka jūs to darāt ar mums, bet vajadzētu vairāk komunicēt ar sabiedrību vēl pat šiem 1300 gadījumiem, ko es minēju. Mēs, protams, nevaram, nevaram jaukt visu kopā. Migrācija, terorismu, protams, nē. Bet pieci arī ir pieci par daudz gadījumu, kas varētu tikt identificēti kā tādi, kas cenšas iefiltrēties. Un mēs zinām, ka ir terorismu grupējumi, kas cenšas pa Lībijas ceļu vai vidusjūras ceļu nokļūt Eiropā un šeit slepkavot. Uh, Tāpēc vēlos noskaidrot par tālāko informāciju. Tad, kad jūs atzīmējat Eiropolam šos 1300 vai citus gadījumus, eh, kas notiek tālāk? Un eh, man radīja bažas tas, ko jūs sacījāt, ka jūs nezināt, ko tālāk dara Itālijas vai Grieķijas iestādes, bet jums taču ir eh, informācijas apmaiņa. Es pat esmu izgājis šo reģistrāciju. Sēja, uh, Ehm, rokas, eh, pirkstu nospiedumu, viss digitāli notiek, un šī informācijas apmaiņas ar eh, jums, Eiropolu un Itālijas vai Grieķijas iestādēm, cik es saprotu, ir konsekventa. Un varbūt varat eh, vēl paskaidrot par mandātu, ko jūs saņēmāt, par atpakaļ nosūtīšanu. Kā jums veicas šobrīd? Vai jums ir kādi skaitļi, ko jūs varat nosaukt? Cik daudz jūs uh, jums palīdzējāt eh, nokļūt atpakaļ izcelsmes valstīs, cik daudz bija gadījumu, kas nesaņēma bēgļu statusu, bet kas varētu eh, mēģināt slēpties, un tur pastāv risks radikalizācija, ko jūs darat šajā jautājumā, tātad preventīvajā darbā. Un par informācijas apmaiņu Es pilnībā piekrītu jūsu sacītējiem. Tās tie draudi, ko mēs saskatām šobrīd, es vēlētos konkrētāk dzirdēt no jums, kā mēs varam strādāt ar privātuma normām, datu aizsardzību, lai tomēr varētu apturēt un radīt šķēršus un eh, ko, ko var izdarīt, lai aizsargātu iedzīvotājus? Thank you, thank you. Lūdzu, jums vārds atbildē. Paldies. Kas attiec ar komunikāciju ar eh, sabiedrību? Tad, kad ir iespēja komunicēt, tikties ar mediju pārstāvjiem, žurnālistiem, es to daru regulāri, organizēju preses brīfings Briselē, bet arī dažādās dalību valstīs, tad, kad dodos tur vizītēs un piedalos operācijās tur. Mēs gatavojam struktūrētu vizuālo identitāti aģentūrai. Līdz ar to mūsu operācijas ietvaros Eiropas eh, Savienības karoks būs labāk saredzams. Jā, nevar noliekt, ka ir vairāk izaicinājumu šai jomā, tomēr tas ir kaut kas tāds, kas ir svarīgs iedzīvotājiem. Dažkārt pie manis vēršas ar jautājumu kolēģi no dalību valstīm, Viņi jautā man, kā mēs varam jums palīdzēt, un dažkārt man ir jāatbild, Jūs varat palīdzēt aģentūrai, ja jūs runāsiet pozitīvā gaismā par mūsu sasniegumiem. Jo dažkārt nacionālie, nacionālie partneri, jūs jau zinat, tad, kad kaut kas uh, iet greizi, tad tā ir Eiropas Savienības vaina, bet ja kaut kas izdodas, tad tas ir pateicoties viņiem nacionālajā līmenī. Uh, Komunikācija ir svarīga. Un tad iedzīvotājiem rodas sajūta, ka viss iet greizi, bet īstenībā nemaz tā nav. Ja mēs censos tikai padomāt, kāda bija situācija pirms trim gadiem. Un šobrīd pat starp iestāžu sadarbības starp Eiropas Savienības iestādēm iekšliet jomā. Es to teiktu, ka tā ir aģentūru kopa, kuriem ir jāstrādā kopā, lai sasniegt mērķus. Un tieši šādā veidā es arī cenšos komunicēt. Mēs uzlabojam savu tīmekļu vietni. Tas ir viens no veidiem, kā komunicēt. Sociālajos mēdījos esam plašāk pārstāvēti tādiem maziem soļiem. Par tālāko rīcību. Tad, kad ir pozitīvu rezultātu meklēšanai, vai tad, kad mēs ievācam uh, personas datus, tas tālāk nav mūsu pienākums zināt visu par visiem izmeklēšanas gadījumiem. Mums nav pilnvaru veikt izmeklēšanu. Bet mēs uzlabojam to, kā mēs saņemam uh, atgriezeniski informāciju, vismaz vispārīgā veidā, lai mēs saprastu vismaz tendences. Tālāk jautājums par to, ko dalība valstis, konkrēti Grieķija, Itālija, dara hotspot centros. Jāsaka, ka mēs neesam pārstāvēti visur, jo dažkārt ir situācijas, kad nav Kospo centrā pārstāvēt Eiropas Savienības aģentūras. Bet mums ir jāsaglabā kopējais kopskats par situāciju. Kas attiec uz atpakaļ nosūtīšanas gadījumiem, skaitļi, manuprāt, liecina par sekmīgu darbību. Tātad pagājušajā 17. gadā mēs organizējam vairāk kā 340 lidojumus kas veido vairāk kā 14 tūkstošu neregulāro migrantu, kas tiešā veidā tika nosūtīti atpakaļ pateicoties Frontex sniegtajam atbalstam. Salīdzinājumam pirms trim gadiem aģentūra 2014. gadā organizēja 39 lidojumus. Iedomājieties, trīs gadu laikā Mēs uzlabojām gan desmitkārtīgi šo skaitu palielinājumu, respektīvi. Un seškārt pieauga atpakaļ nosūtīto personu skaits. Turklāt mēs sūtām atpakaļ neregulārus migrāntus no Grieķijas salām, balstoties uz Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumu. Nu, tas būtu tāds ieskats mūsu aktivitātē šajā jomā. Kas attiec uz informācijas apmaiņu un atbilstību privātuma normām? Aģentūra, nu, kā Frontex, var strādāt balstoties uz noteikumiem saistībā ar manu darbinieku, piemēram, privātiem datiem Nu, tāda administratīvie datā, tad man tur nav nekāda problēma. Bet, kas attiecas uz datiem, kas ir vajadzīgi krimināla izmeklēšanā, kas varbūt saistīta ar izlūku aģentūru darbību dalību valstīs, netiešā veidā kaut vai, tad tur mums ir nepieciešams panākt, ka mēs tiekam uzskatīti kā tiesības sargājušā iestāde. Un mans ierosinājums būtu tāds, kā operatīvo datu koncepcija varētu tikt iestrādāta Eiropas Savienības regulā, lai specifiski noteikumi tiktu attiecināti uz šāda veida datiem, kas atšķirtos no tiem noteikumiem, kas ir attiecinām uz administratīvajiem datiem. Saistībā ar migrācijas pārvaldību. Ja jūs man jautāsiet, vai dati, kas tiek izmantoti atpakaļ nosūtīšanas reisiem, būtu uzskatām par operatīviem datiem, nu, to mēs varam iespējams apspriest. Tie, protams, nav administratīvi dati, bet vai uz tiem attiecas tas pat režīms kā tad, kad e, tiek veikta krimināla izmeklēšana, nu, visdrīzāk nē. Tā kā šeit ir iespējams ne, jāmeklē kompromiss. Varbūt e, no trialoga kaut kas e, izrietēs, un tad uzzināsim vairāk. Euh, Piebildīšu vienu sekundi par redzamību un komunikāciju atgriešanos Ļaudis ir pārliecināti, ka Eiropa nedara neko, lai veicinātu atgriešanos. Es gribētu dzirdēt skaitļus, kas ir būtiski debatēs. Politiķi valsts līmenī to nedara. Mm. Ir parlamentārieši Zviedrijā. Jums ir jākomunicē Zviedrijā, jo tas ietekmē pretējā gadījumā sabiedrisko domu, ka pieaug ekstrē, labais ekstrēmists, eh, un eh, ir runas pār robežu slēgšanu, par to, ka tā ir jākontrolē, lai cilvēki justos drošībām pilsoņiem ir jāzina, kas ir jādara aizsardzībai, un viņi to nezina. C'est entendu. Un tagad es dodu vārdu nākošiem runātājiem, kas ir eh, Zulika. Un pēdējais runātājs ir Kristīna Vinberga. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jautāt mūsu viesim, kāda ir šī daļa nenotiek aizslēgtām durvīm. Es gribēju jautāt, uzdot jautājumu par jūsu apmācības eh, struktūru. Atvainojiet, es biju domājis, ka mēs turpinām aizslēgtām durvīm saka runātājs. Eh, tādā gadījumā, kā notiek šīs apmaiņas ar Eiropolu? un vai būtu noderīgi veidot Frontex struktūras uz visām ārējām robežām, un kāds ir jūsu priekšlikums attiecībā uz to, ka nākotnē būs uh, īpaša savā pretizlokošanas struktūra. Euh, Tāpēc mums ir būtiski, ka mēs strādājam par šiem, pie šiem pret izlūkošanas jautājumiem. Vārds atbildēji. Paldies par uzdoto jautājumu par informācijas apmaiņu starp Frontex un Eiropolu norit caur uh, drošiem kanāliem, kur ir paredzēti policijas datu apmaiņai šo sistēmu sauc sēnā. Tā ir standarts eh, Eiropolam un eh, tas ir tehniski pieņemts. Šīs informācijas apmaiņas eh, notiek ar Eiropas datu uzrauga autorizāciju, kurš pārzina šo informācijas eh, apmaiņas struktūru. Par to, vai Frontexam ir jābūt klāt visās ārējās robežās un viss caur, eh, mūsu klātbūtne ir eh, vairāk nekā lielās operācijas Poseidon, Triton un citas, un regulāri mēs organizējam uh, kopīgas aktivitātes ar dalību valstīm, piemēram, lidostās, tādas ir bijušas ap 30 Eiropas valstu lidostām, tāpat uh, uz sauszemes robežas uh, austrumos, uh, piemēram, pie Norvēģijas vai arī dienvados līdz pat Melnajai jūrai. Un uz šīs garās sauzemes robežas mēs esam bijuši klāt uz vairākām dienām vai nedēļām Frontex operācijās, kas dod mums iespēju veikt risku analīzi, tad dod mums iespēju iz, apmācīt dalību valstu kolēģus, lai viņi labāk varētu apzināties to, ka kopā mēs esam Eiropas Savienības robežu un krasta apsardze. Bet esmu arī pārliecināts, ka pilnīgi noteikti ir jāpārdomā un iespējams arī jaunā daudzgadu finanšu schēma mums šādu iespēju dos. Jādomā par kopu kopējā darba paplašināšanu starp dalībvalstīm un aģentūru. Jo vēl nesen eh, Frontex tika uztvērts kā ātrās palīdzības dienests vietās, kur ir ārkārtīgi liels problēmas, un šis dienests vienmēr ierodas ar kavēšanos. Jaunais aģentūras mandāts dod iespēju ar uh, vājo vietu izpēti, gūt labāku skatījumu uz stāvokli vienā dalībvalstī, un tas arī dod iespēju sagatavot ieteikumus attiecībā uz investīcijām, uz organizatorisko pusi un tādā veidā Frontex būs vairāk klātesoši dalībvalstīs, pat ja tīri fiziski mūsu robežas sargi neatrodas visur. Šodien mums ir iespēja izvietot 1500 robežas sargus. Frontex eh, aktivitāšu ietvaros 20 patruļkuģi un piecas līdz astoņas lidmašīnas vai helikopteri, kuri patrulē Frontex un Eiropas solidaritātes vārdā. Pēdējais jautājums attiecās uz izlūkošanas aģentūru un jākonstatē, ka Eiropas Savienības visaugstākās politiskās uh, autoritātes ir lēmušas vienoties šī punkta jautājumā. Un katrā ziņā šeit tas nebūs Frontex darbs, mēs esam robežu un krasta apsardzības aģentūra, bet esmu pārliecināts, ka uh, mēs esam stipri un efektīvi, tad, ja mēs strādājam visi kopā, strādāt visiem kopā nozīmē to, ka tie, kuri ir pirmajās rindās, pie robežām ir jādod iespēja nodot informāciju tiem, kuri strādā pie policijas, pie e, tiesiskā darba valsts iekšienē, un iespējams, ka tiem, kuriem ir diskrētāka izlūkošanas misija, var izmantot policijas un robežu uh, apsardzes veikto darbu. Mana pārliecība ir, ka strādājot kopā un ikvienam darot savu darbu, mūsu rezultāts būs efektīgāks. Paldies par šiem precizējumiem attiecībā uz to, ko vieni dēvē sauc par eh, izlūkošanas akadēmiju, citi par aģentūru, eh, bet arī e, valstu vadītāju līmenī. Tas ir svarīgs jautājums, un domāju, ka mūsu kolēģis līdzreferentes par šiem jautājumiem runāt, jo šis ir jēdziens, kurš ir atšķirīgs katra runātāja mutē. Katrā ziņā es domāju, ka Eh, ar šo ziņojumu mēs izveidosim parlamentu skatījumu. Un tagad pēdējais runātājs, kas ir Kristīna Veinberga. Vārds jums. Tak, fru ordförande. Och tack till eh, Mr. Ligeri. Jag har hört dig flera gånger tidigare. Eh, jag... Paldies, priekšsēdētāji. Es vairāk kārtīgi esmu dzirdējusi jūsu uzstāšanos. Frontex um, aizsargā Eiropas pilsoņus, koordinējot dažādas robežu apsardzības sistēmas, bet budžets ir palielināts un man Frontex ir uh, glābšanas meklēšanas dienas, hotspoti un tā tālāk. Un man ir jautājums, vai tiešām notiek darbs pie migrācijas un nelegālās migrācijas jautājumiem. Par mūsu robežām runājot, mēs varam turpināt mūsu robežu kontroli, autorizācija ir saņemta. Beļģijā es jūtos droši, pie, savukārt citur nevienmēr atsevišķās Lielās pilsētās ir izvietoti betona bloki, lai ar kravas auto nevarētu iebraukt eh, šajos kvartālos, un es nejūtos visai droši. Es nezinu, vai šeit ir runa par Eiropas pilsoņiem vai ne, vai viņi ir ieradušies ar migrācijas plūsmu, un šeit nav skaidra redzējuma par notiekošo skaitļu un statistiskā ziņā bet atcerēsimies, kas notiks Stokholmā. E, tas bija patvērumā pieprasītājs, kurš tika noraidīts, kura prasība tika noraidīta un kuram būtu vajadzējis bez kavēšanās atstāt Zviedriju, bet šī persona palika radikalizējās. Līdz ar to pastāv risks, ka personas, kuras dzīvo nelegāli, var radikalizēties. Viņas apzinās, ka viņā tām nav tiesību uzturēties valstī, un izraidīšanas eh, sakarā man ir jautājumi, jūs runājat par 14 tūkstošiem personu, par uh, lidmašīnām un kuģiem. Pirms dažiem gadiem 90 tūkstoši personu vajadzēja izraidīt no Zviedrijas, un kā Frontex mūs eh, palīdz, lai viņus varētu izraidīt? Vārds atbildēji. Euh, par šo jautājumu sēriju, bet ne visi attiec no tiem uz fronti. Um. Jā, patiešām. Varu tikai atbildēt uz jautājumiem, kas saistās ar ārējām robežām, jo terorisms, protams, ir plašāks jautājums mm, kā tikai ārējās robežas. Dažas uh, teroristiskās darbības uh, notiek uh, valsts ietvaros, un uh, Eh, tur jāsaka, Frontexam nav nekāds mandāts. Bet runājot par ārējām robežām, piemēram, par eh, nelikumīgo migrantu reģistrāciju, tad eh, šis reģistrēšanas ātrums ir līdz 100% uzlabots šajos hotspot centros Grieķijā. Piemēram, 2015. gadā es atceros, kad es biju Lesbos salā oktobrī, septembrī to gadu, un kad es redzēju, kā notiek migrantu reģistrāciju. Tas bija vienkārši biedinoši redzēt, jo mums principā nebija nekādas sajēgas, kas ir tie cilvēki, kas ierodas. Tas ir mainījies pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, pateicoties Frontex sasniegumiem, pateicoties arī eh, tam, ko ir panākušas citas Eiropas Savienības aģentūras. runājot par nelegālu uzturēšanos, ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki bez uzturēšanās atļaujas, viņi nevar saņemt darba atļauju, un tad viņiem ir jārod mm, kaut kāds veids, kā vadīt šo nelegālo uh, dzīvi dalību valstīs. Viņi var brīvi pārvietoties, ja viņi atrodas brīvas pārvietošanās uh, zonā, varētu būt uh, draudz, ka šāda persona var pārvietoties no vienas dalību valsts uz citu un ka, mm, teiksim, šī persona iesaistās kādā kriminālā darbībā, tie ir, lai izdzīvotu, nodrošinātu sev iztiku. Un viņi varētu būt tāds mēģis teroristu grupām, kas vēlētos izmantot šādu personu, tātad instrumentalizēt šo cilvēku. Tāpēc Eiropas Savienības līmenī kopā ar dalību valstīm komisija un mēs kā aģentūra mēs gribam vienoties par um, tādu stiprinātu rīcības plānu, lai mēs reāli varētu koordinēt savu darbu, jo uh, šobrīd aģentūra ir palielinājusi savus resursus, kas veltīti atpakaļ nosūtīšanai, jau cipars minēja, bet ja mēs skatāmies uz skaitļiem Eiropas Savienības līmenī, dalību valstīm nav palielināts šis atpakaļ nodošanas lēmumu skaits vidēji skatoties. Tātad resursi, kas tiek veltīti atpakaļ nosūtīšanas politikai, nav radījuši lielākus uh, rezultātus. Protams, varētu būt kādi īpaši gadījumi, bet godīgi sakot, es nezinu, kāda ir situācija tieši Sviedrijā šajā sakarībā, bet vidēji aplūkojot vidējos Eiropas Savienības rādītājus, tad atpakaļ nosūtīšanas lēmumu skaits ir palicis aptuveni nemainīgs. Kaut gan ir e, bijis 1,2 miljonu cilvēku, kas ir ieradušies 2015. un 2016. gadā Eiropas Savienībā. Un tāpēc atpakaļ nosūtīšana jāizstrādā kā Eiropas Savienības līmeņa integrēta politika, un tas nozīmē, ka mums jāzina, kādas ir dalība valstu vajadzības, jo tagad mēs kā aģentūra varam uh, izmantot čārter lidmašīnas, un mēs arī drīz varēsim lemt, kad šie uh, eh, atpakaļnosūtīšanas čārter reisi tiks uh, organizēti uz trešajām valstīm. Ja dalība valsts nedalās ar mums informācijā par to, kādas ir viņu vajadzības. Ja mēs, piemēram, nezinām, ka pēc divām, trim nedēļām būs, teiksim, 25 migrantu grupa, kas eh, tiek nosūtīta atpakaļ uz eh, trešo valstu X, nu tad kādā veidā tad mēs varam organizēt un plānot savus čarterreisus. Tas tikai parāda, ka mums ir jāstrādā eh, kā tādam kopīgam integrētam tīklam. Paldies! Euh, Paldies, Žerīkungs! par šo ļoti interesantu izklāstu. Jūs vairāk esat pieradis pie Libē un eh, iekšlietu komis, eh, komitejām. Un mūsu īpašā ter eh, komisija skata lietas mazliet savi atšķirīgā aspektā lai mēs varētu labāk e, skatīt terorismu problēmu caur e, citu prizmu, tai skaitā Frontex prizmu, pateicoties jūsu izklāstam un kolēģu jautājumi deva mums iespēju izprast ievērojamo progresu, kas ir paveikts un pārēju no. Uh, ārkārtas struktūras uz tādu, kas ir eh, ieņēmusi stabilu vietu un ir svarīgs eh, elements, tā skaitā mūsu īpašai komisijai. Paldies par jūsu uzstāšanos, visus kolēģi jūs labi pazīst, un ja viņiem ir papildus jautājumi, tad viņi var to darīt jebkurā valodā, un viņi arī to darīs. Paldies visiem, ar to mēs beidzam mūsu šodienas sanāksim, tiekamies eh, rīt pūksteni deviņos tajā pat zālē uz nākamo sēdi, kas notiks no pūksteni deviņiem līdz 12.30. Uh, piedaloties mūsu viesiem to starp komisāram Avramopulosam, kā arī mēs uzklausīsim mūsu līdzreferentes. Um, un paldies, saka tūkiem priekšsēdētājiem.